Paldies! Komisārs kundze, līdz ar to mēs arī slēdzam šo punktu par obligācijām. Un vēl es gribu izteikt kādu paziņojumu. Es eh, saņēmu no S&D grupas, eh, ka tad Viktors Bostināru būs tagad delegācijā sadarbībā ar Ķīnu, vai ir kādi citi priekšlikumi? Ja nē, tad Bostināru kungs aizstāja Vēbera kungu.